konstitucionālo lietu komiteja ir piedāvājusi interpretēt piekto punktu piektajā noteikumā. Teksts ir pieejams plenārsēdes mājaslapā, kā arī tiks publicēts uh, plenārsēdes protokolā. Uh, šo uh, punkta interpretācija tiks uzskatīta par apstiprinātu, ja 24 stundu laikā neviena politiskā grupa noteiktais deputātu skaits neiesniegs iebildes. Vēlos